Mēs gribētu šeit arī sveikt Irākas parlamenta deputāti Vijānu Dakels kundzi. Mēs vienmēr atceramies viņas e, spēcīgo uzrunu nu, Irākas parlamentā pagājušā gada augustā, un savā uzrunā viņa aicināja glābt, ja zīdīja sievietes, e, kas e, bija, sagra, ko, ko bija aizturējušas un arestējis Islāma valsts pārstāvi. Tad, un Dahels kundze līdz ir arī delegācija ar, ar uh, citiem kustības dalībniekiem, kas arī cietuši no ISIS, ir Jāzes kundze, Otmans kundze un Jusif kundze. il signor Korsed Otman Husif. Noi... Tātad Koršīda Otman Jusifa kungs arī ir šajā delegācijā kopā ar iepriekšējo Dakels kundzi. Un mēs, Jusif kungs, atzīstam jūsu drosmi un mēs arī paužam jums pilnīgu atbalstu jūsu cīņā par iezīdī tautas tiesībām, tiesībām uz cienīgu dzīvi un tiesībām uz reliģisko izpausmi. Mēs jūs sveicam šajā parlamentā, tas ir arī Eiropas demokrātijas parlaments.